liebe Kolleginnen und Kollegen. Kolēģi. Un tagad varam pievērsties balsojumam. Möchte bitten Platz zu nehmen. Lūdzu, ieņemiet vietas. Wir haben zur Abstimmung lediglich die Entschließung. Mums ir tikai viens balsojums. Tātad mandāts starpinstitucionālajām sarunām par palīdzības schēmu, augļu, dārzeņu, banānu un pienu schēmām izglītības iestādēs. Sāksim ar bloka balsoju par komiteju grozījumiem, kas par pret atturās pieņemts. Otrais grozījums par pret atturās pieņemts. Par pret pret, atturās, pieņemts. Desmitais par, pret, atturās, pieņemts. Vienpadsmitais par, pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. sehe noch zwei, drei Kollegen rennen divi, trīs kolēģi, skrien pievienoties. Tātad, izstāst, ka visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts 16 grozījums par, pret, atturās pieņemts 26 par, pret, atturās pieņemts 27 par, pret, atturās pieņemts. 30. par, pret. Izskatās, ka pieņemts, bet nobalsosim elektroniski, pārbaudīsim. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts 33. par, pret atturas pieņemts. 36. par pret atturas pieņemts. 37. par pret atturas pieņemts. 42. grozījums. Vēlaties pārbaudīt iepriekšējo 37. Labi, pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 42. par, pret, atturas pieņemts. 43. par, pret, atturas pieņemts. 46. par, pret, atturas pieņemts. 49. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 19. grozījums. 19. pret. Atturas. Pieņemts. Vēlties pārbaudīt elektroniski, lūdzu pārbaudam 19. sākam balsot. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 50. personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. līdz ar to atkrīt tālāk 64. par pret atturas noraidīts 65. par pret atturas noraidīts 51. par pret atturas noraidīts 28. par pret atturas pieņemts 66. Vēlties pārbaudīt 28. pārbaudām 28. sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Ar skaidru vairākumu pieņemts 66. par pret atturas noraidīt. 52. un 53. ir identiski par pret atturas noraidīt Noraidīts. 29. divās daļās. Kas par pirmo daļu? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 54. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 32. par. Pret. Atturas. Izskatās, ka pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. 55. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 45. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 56. līdz ar to atkrīt 67. par pret. Atturas noraidīts. 3. par pret. Atturas pieņemts. 58. atkrīt 4. par pret. Atturas pieņemts. 59. atkrīt 60. par pret. Atturas pieņemts Noraidīts. Piektais divās daļās, pirmā daļa, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Otrā daļa, kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 61. par. Pret. Atturas. Noraidīts. Sestais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Septītais par. Pret atturas pieņemts. Līdz ar to astotais atkrīt. 57. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 62. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 12. grozījums par. Pret atturas pieņemts, un 63. līdz ar to atkrīt. Un tagad balsosim par visu dokumentu ar grozījumiem, personāla balsojumu, sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Cienējamie kolēģi, Ich unterbreche die Sitzung bis 19 Uhr, weil erst dann der Kommissar eintrifft. Mēs äh, paziņojam pārtraukumu līdz pulksten 19, kamēr ieradīsies komisārs. You go? Yeah.